Pirmais punkts darba kārtībā ir Ježeka kungs ziņojums, prospekts, kurš jāpublicē publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību. Un kā pirmajām vārdu došu ziņojumu autorām Ježeka kungam četras minūtes vārds jums. Priekšsēdētāji, eh, vicepriekšsēdētāja kungs, kolēģi. Eh, pusotru gadu pēc tam, kad eh, komisija publiskoja savu kapitāla tirgus rīcības plānu, mēs tagad reaģējām uz to, un komisija aicina modernizēt prospektu direktīvu, kas pārēdz izmaksu samazināšanu uzņēmumiem, regulējošo barjeru samazināšanu MVU un atbalsta mazo uzņēmumu kotēšanu biežā. Eiropas parlamentā mēs šo mērķu uztvērām ļoti nopietni un sagatavojām priekšlikumus inovācijām, kas padarītu prospektu regulējumu regulējumu atbilstošāku esošai situācijai un tās mērķiem. Mēs eh, piedāvājam paaugstināt eh, sliekšņus, um, kas ļautu emitentiem piemērot izņēmumus attiecībā uz prospektu prasībām, paredzot atvieglot režīmu, kas noteikti eh, veicinātu pārobežu Mm, vērtspapīru emisijas tīpaši mazajiem uzņēmumiem. Un uh, mums izdevās panākt uh, vienošanos par tekstu, kas pēc manām domām um, dos labumu visiem emitentiem, kuri vēlēsies uh, um, gūt finansējumu tirgos. Mēs uz, līdz vienam miljonam palielinājām slieksni, līdz kurām emitenti būs atbrīvoti no regulas normu piemērošanas. Uh, un tas palīdzēs MVU piesaistīt eh, kapitāla līdzekļus, eh, neieslīkstot pārāk lielā birokrātijā. Un tas noteikti samazinās MVU eh, izdevumus, piesaistot līdzekļus arī pārobežu mērogā un būs arī pieejams efektīvāk kapitāls mazajiem emitentiem un būs iespējams piesaistīt finansējums no kapitāla tirgus, nepaļaujoties e, pārāk daudz uz banku finansējumu. Mēs jaunajā e, režīmā samazināsim izmaksas emitentiem un palielināsim informācijas skaidrību investoriem. Tādējādi tiks palielināta investoru aizsardzība. Mēs esam vienkāršojuši uh, procedūru attiecībā uz sekundārajām emisijām, vērtspapīra emisijām, un uh, mēs esam paredzējuši iespēju arī dalību mm, valstīm uh, nodrošināt uh, konkurenci visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka kapitāla tirgu ir jāvalda godīgai konkurencei un harmonizētiem pasākumiem Eiropas Savienībā. Tādējādi tiks samazināta birokrātija uzņēmumiem, tiks aizsargāti investori un tiks stimulēta kapitāla tirgus izaugsme Eiropā. Atbrīvojot finansējumu MVU un atvieglojot piekļuvi kapitāla tirgom, tādējādi Eiropas ekonomika kopumā gūs labumu un uh, Mēs noteikti gaidām tieši šādu attīstību, jo tas ir tas, kas mums ir nepieciešams šajos grūtajos laikos. Vēlos pateikties ēnu referentiem, komisijai un Slovākijas prezidentūrai par darbu, kas tika ieguldīts gatavojot šo uh, prospektu aspektu režīmu, režīmu reformu. Paldies ziņojuma autoram un tagad komisijas vārdā došu vārdu komisāram, viceprezidentam Dombrovska kungam lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, jūsu piekrišana šai politiskajai vienošanās būs eh, svarīgs eh, atbalsts eh, Eh, gan um, investoru aizsardzībai, gan arī eh, nodrošinās um, eh, MVU vieglāku piekļuvu kapitāla tirgiem. Pēc 12 eh, gadiem, kad teiksim, šī regula bija spēkā, bija pienācis pēdējais eh, laiks eh, sagatavot prospektu reformu. Un mēs uzklausījām tirgus dalībniekus, vērtspapīra emitentus un gājām daudz tālāk nekā sākotnējās normas, kas bija vēl spēkā 2010. gadā. Jaunās normas izveidos pilnīgi jaunas prasības Eiropas Savienības prospektu prasības prasībās. Un uh, mm, būs arī paredzēts jauns reģistrācijas dokuments uh, um, biežākiem, emit, tiem uzņēmumiem, kas emitē vērtspapīrus biežāk. Un Eiropas Savienības izaugsmes uh, prospekts uh, veicinās uh, MVU um, kapitāla pieejamību, jo viņi varēs izmantot vienkāršotāku procedūru, piesaistot um, finanšu līdzekļus tieši kapitāla tirgos. Jaunais prospektu regulējums un slieksnis uh, ir gandrīz divkārši paaugstināts eh, salīdzinājumā ar iepriekšējo. Piedāvājumiem eh, zem eh, šiem sliekšņiem var izmantot vietējo regulējumu un tas noteikti atbalstīs uh, vietējo un reģionālo biržu attīstību, ko varēs attiecīgi izmantot MVU. MVU varēs arī izmantot atvieglotāku prospektu režīmu, tāpat arī sekundārie emitenti varēs izmantot atviegloto režīmu. Apmēram 70% no visiem aktīvu prospektiem tiek apstiprināti katru uh, gadu. Uh, šeit mēs runājam par tā saucamo sekundāro emisiju, un tas noteikti uh, ļaus uh, gūt ietaupījumu nemazāk kā 130 miljonus eiro gadā. Visbeidzot, tiek ieviests universālais reģistrācijas dokuments, uh, kad šo reģistrāciju ir iespējams izdarīt 5 dienu laikā, iepriekšējo 10 dienu laikā. Tas būtiski samazinās um, laiku, um, lai izmantotu kapitāla tirgū pavērušos logu. Paldies! Paldies, komisārkungs! Un tagad Tautas partijas grupas vārdā došu vārdu Tomam Vandenkendelāerkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, cienējamie eh, kolēģi! Mēs eh, tagad varam vai nu uh, rīkoties baidoties, vai arī izmantot to kā uh, iespēju, lai piesaistītu investīcijas. Bet, lai piesaistītu investīcijas, mums ir jāuzlabo investīciju uh, klimats Eiropas Savienībā. Uh, šis jaunais prospekts ļaus uh, to darīt. Tikai 20% uzņēmumu šobrīd iegūst savu finansējumu kapitāla tirgos, tātad izaugsmas potenciāls, eh, kas ir rodams eh, finanšu tirgos, netiek pietiekami izmantots. Um, prospekti šobrīd satur uh, ārkārtīgi daudz informācijas, um, bet jaunie noteikumi atvieglos un vienkāršos šos prospektus, tie arī izmaksās lētāk. Tāpat ir atviegloti uz noteikumu attiecībā uz mazajiem emitentiem. Un es domāju, ka mēs uh, tādējādi palīdzēsim daudziem uzņēmumiem kuriem ir nepieciešams kapitāls, lai veicinātu izaugsmi. Šis prospekts eh, tik tiešām ir iespēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iegūt papildu finansējumu, bet ar to mēs vēl neesam pabeiguši darbu pie kapitāla tirgu noregulējumu. Esmu atbildīgs arī par eh, maksātspējas jautājumiem ekonomikas komitejā. Uh, Tātad mums ir jādomā par patiesu kapitāla tirgu Eiropas Savienībā. Par to noteikti būs jāorganizē debātas. Rīt mums noteikti ir jānobalso par efektīvāku uh, prospektu izmantošanu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad es un D grupas vārdā uh, pārts uh, Gils Kundējs divām minūtēm. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos sveikt referentu Ježekungu. kungu Ļoti labs ziņojums. Man un eh, manai politiskajai grupai šis ziņojums atbilst ļoti daudzām prioritātēm. Samazināt eh, fragmentācijas starp dalību valstīm eh, un runāt par likviditātēm, harmonizēt investīciju aizsardzības noteikumus un izra, izvairīties no dažādām nesakritībām starp daž, daži dalību valstīm. Uh, Mana politiskā grupa vēlētos, lai ziņojums vairāk skatītos uz mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmas iespējām, lai mazajiem vidējiem uzņēmumiem būtu iespējams visā Eiropas Savienībā izmantot vienotu schēmu, vienotu dokumentu, vienu dokumentu, ar kuru palīdzību MVU varētu izmantot iespēju piesaistīt finansējumu visā ES Šis, likum, šis likums ļaus piesaistīt dažādu veidu finansējumu un labāk izmantot Eiropas kapitāla tirgus. E, prospekts ir atvērtas durvis uz kapitāla tirgu, un tomēr ir svarīgi, lai arī trešā, trešo valstu investīcijas e, turpinātu ieplūst Eiropas Savienības kapitāla tirgu, proti, lai investēt varētu arī ne Eiropas Savienības dalību valstis. Tāpēc eh, uzskatu, ka pēc eh, Brexita arī apvienotās eh, karalistes maziem vidējiem uzņēmiem šie noteikumi ir svarīgi. Un es domāju, ka šis CMU arī nākotnē piedāvās 27 savienības dalību valstīm iespējas palīdzēt dažādiem uzņēmumiem. Es domāju, ka e, šos noteikumus arī nākotnē Eiropas Savienībā mēs izmantosim veiksmīgi. Thank you, Madam Žila. Paldies e, Gilas kundzei un tagad Go NGL grupas vārdā Megal Vekas kungs. Paldies, e, prieksēdētāja kungs. Šis direktīvas priekšlikums, tātad mēs to runājam, mēs runājam par prospektu un kapitāla tirgus izveidošanu. Uh, Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas palīdzēs maziem vidējiem uzņēmiem piesaistīt kapitālu, palielināt savu kapitālu un emitējot vērtspapīrus, kuri tiktu pārdoti visā pasaulē dažādās biržās, arī tas tiks sakārtots. Bet eh, sociālā dažādība Eiropas Savienībā skaidri parāda, ka uh, vismazākajiem uzņēmumiem tas diez vai kaut ko dos. Es tiešām šaubos, vai šis eh, priekšlikums, kurš um, atrunā vērtspapīru emisijas un arī sekundāro vērtspapīru emisijas, kaut ko palīdzēs mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka uzņēmumiem ir vairāk nepieciešams radīt jaunas darba vietas un netik daudz koncentrēties uz kapitālu. Šobrīd iedzīvotāji ir zaudējuši uzticēšanos eh, institūcijām, jo viņi ir zaudējuši pirktspēju. Paldies! Un tagad Ernests Urtasuns zaļo politiskās grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Es eh, arī pievienojos eh, visu to balsīm, kur uzteica Ježaka kunga darbu. Rīt, diemžēl, mēs nevarēsim balsot par šo ziņojumu, mēs atturēsimies balsojumā, tāpēc, ka ar šo prospektu tiek iedibināta sistēma, lai e, vienkāršotu sistēmu. Tomēr mana politiskā grupa vēlas, lai patērētāji tiktu aizsargāti daudz lielākā mērā un arī ar šo likumdošanas priekšlikumu. Un tomēr es vēlētos pateikties referentam un vēlētos piebilst, ka 7. un 16. punktos ir ierakstīta prasība vērtspapīru izdevējiem norādīt, kāda, kādos apstākļos direktīvā atrunātie beilin attiektos uz banku rezolūcijām. Tāpēc eh, mēs nebalsosim pret šo ziņojumu, bet gan atturēsimies balsojumā, jo atcerēsimies, ka iepriekš spēkā esošā sistēma ļāva simtiem tūkstošu cilvēku zaudēt visus savus ietaupījumus. Prieksēdētais paldies! Un tagad Hajas kungs. Eh, Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis eh, eh, prospekta regula ir būtisks solis uz priekšu un vēlētos sveikt gan Ježek kungu, gan arī ēnu referents, kur strādā pie šā dokumenta. Jā, tiešām diskusijas ar padomi un komisiju ir bijusi īpaši saspringts pēdējos mēnešos. Īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem būs lētāk palielināt un piesaistīt kapitālu dažādos tirgos, un tas savukārt nodrošinās to, ka Eiropas uzņēmumi varēs zelt un praukt, plaukt un da darīt to ilglaicīgi. Kā jau es teicu, 70 5% Eiropas Savienībā nodrošina banku aizņēmumi un 25% kapitāla tirgi. Amerikas Savienotajā valstī šis procents ir apgriezts. Un, piemēram, jaunais šis te izaugsmas prospekts veicinās mazo uzņēmumu ātrāku augšanu, pieeju vienotajam tirgum, un to nodrošinās šis te vienotais ietvars. Iepriekšējā prospekta direktīva tā darbojās pietiekami labi, un tomēr tā nespēja nodrošināt spēcīgi funkcionējošu vienoto tirgu, un bija arī e, samērā liela juridiskā neskaidrība, e, kā tiek sadalīti šie, kādi ir šie maksājumi un tā tālāk. Tādējādi Eiropas Savienībā darbojās 28 atsevišķi režīmi, un tāpēc esmu priecīgs, ka komisija ir nākus klajā ar regulas priekšlikumu, jo tas ļaus daudz vienkāršāk un ātrāk harmonizēt šos noteikumus. Un eh, esmu pārliecināts, ka tas eh, nāks par labu, tātad vieglāks režīms ļaus samazināt eh, pārmēru lielo birokrātisko slogu, un tas ir nepieciešams kapitāla tirgiem. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu. Berešs kundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāru kungs. Šajā jautājumā es domāju, ka Eiropas parlaments ir darījis visu iespējamo, lai komisijas priekšlikums tika uzlabots vairākos pimp, punktos, jo īpaši attiecībā uz profesionālo investoru aizsardzību. Man, protams, būtu lapaticies, lai mēs iet vēl tālāk uz priekšu un lai e, šis rezumē tik tiešām e, būtu patiesas instruments e, tuvinot tā formātu tam, ko mēs izmantojam attiecībā uz uh, mazākumu investīcijām. Es domāju, ka te mēs tomēr varējām panākt ko vairāk. Taču es priecājos par to, ka tagad mums ir Eiropas izaugsmas prospekts, kas ļaus paplašināt piekļuvi maziem un vidējiem uzņēmumiem finanšu kapitāla tirgiem, jo šie uzņēmumi pārāk cieš no banku restriktīvajiem pasākumiem un mēs priecājamies arī par sadarbības uzlabošanos uzraudzības un kontrols iestāžu starpā izaugsmas valstīs un uh, izplatīšanas uh, valstīs. Paldies! Lielas paldies Bereses kundzei. Tagad vārds Stolojan kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Es balsošu par šo uh, priekšlikumu. Tieši tāpat kā es balsotu par jebkuru citu priekšlikumu, kas varētu uzlabot uh, iespēju kapitāla tirgumu uh, sniegt finansējumu uzņēmumiem. Prospektiem ir jāsniedz nepieciešamā informācija investoriem. Otrkārt, tam nevajadzētu kļūt par slogu tiem, kas uh, grasās emitēt. Un treškārt, uh, prospekts vajadzētu spēt izmantot visā Eiropas Savienībā. Šis noregulējuma priekšlikums atbilst šiem trim minētajiem priekšlikumiem, priekšnoteikumiem, un Eh, šis prospekts detalizēti izklāst nepieciešamo informāciju, vienlaikus paredzot arī vienkāršojumu salīdzinot ar uh, līdz šīm spēkā esošo direktīvu gan attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan arī attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuri emitē papildu vērtspapīru tirgū. Es tik tiešām priecājos par Eiropas um, kapitāla tirgu uzraudzības uh, iestādes darbu, jo viņi cenšas panākt to, lai um, internetu tiešsaistē būtu pieejami visi šie prospekti un ik viens ar varētu iepazīties ar to saturu. Paldies! Liels paldies Stalojankungam! Tagad vārds Paulam Tangam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu pēdējais runātājs, taču vēlos teikt dažus vārdus. Bet, ja ir šādi pārobežu šķēršļi maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, tad jāsaka, ka tieši Eiropas līmeņa noteikuma trūkums padara dzīvi grūtāk šiem uzmēņiem. Tāpēc es priecājos par labu paveikto darbu pie eh, prospektiem. Uzņēmumiem prospekts ir ļoti svarīgs, lai tie piekļūtu kapitāla tirgumu, lai viņi saprastu uh, eh, potenciāli un varētu samazināt slogu. Tas ir apsveicam. Tā, tad tas ir solis ceļā uz patiesu kapitāla tirgus savienību, bet ir jāspēr vēl arī citi soļi. Uh, Eh, tā skaitā arī vērts papīrošana, šis priekšlikums, kas ir iesprūdz eh, padomē, un Eiropas parlaments priecātos, ja šīs diskusijas tiktu atsāktas. Noslēgumā jāsaka, vidusposma pārskats liecina par to, ka ir nepieciešām vēl skaidrāk soļi, lai uh, pa, izveidot patiesu kapitāla tirku savienību. Paldies! Lielas paldies! Es vēlos jūs informēt, Dankungs, ka jūs neesat pēdējais runātājs, jo brīvā mikrofona procedūras ietvaros pēdējais būs Marijas kungs. Paldies, priekšsētāji! Paldies par šo godu uzstāties kā pēdējam. Tāpat kā visi pārējie kolēģis uzskatu, ka kapitāla tirgus uh, mērķis ir sniegt finansējumu, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir nepieciešama caurskatām informācija, pateicoties prospektiem. Un ir jācenšas mazināt birokrātisko slogu. Tas, jo īpaši nozīmīgi visiem tiem, kur apgrozījums ir mazāks par 5 miljoniem. Bet vēlos precizēt, kā paskaidrojuma raksta 9. punktā ir skaidrots, kā un ar to jūs varat iepazīties attiecīgi dokumentā. Kā dažiem nav pienākums ievērot šos noteikumus, tā skaitā arī Eiropas centrālajai bankai un dalībvalstu centrālajām bankām. Uh, Dombrovskungs, kāpēc tā, vai jūs nevēlaties caurskatāmību, tad, ja šie, šīs institūcijas emitē savus vērtspapīrus? Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā vārds Dombrovskungam. Uh, so, uh, honorable Mr. Chair, on... Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamentam un jo īpaši referentam Ježekungam un viņa priekškājējam, kā arī citiem kolēģiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma. Paldies par uh, trialogu sarunām un lielisku, lielisko rezultātu, kur izdevies panākt. Mēs ar prieku strādāsim pie uh, prospektiem un prospektu reformas. Mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai nāktu klajā ar jaunu uh, priekšlikumu kopumu, lai šos noteikumus varētu piemērot sākot jau ar 2019. gadu. Un uh, atbildot Marijas kungām, centrālās bankas vienmēr tiek izslēgts šāda veida gadījumos. Liels paldies! Thank you, Commissioner. Liels paldies, komisārkungs. Un tagad vārds mūsu referentam Iežikungams divām minūtēm. Priekšsēdētāji. Mm, man, es netiku informēts par to, ka eh, strādāt pie šī jautājuma būs jāstrādā arī naktīs, tāpēc izteikšos pavisam īsi. Es priecājos par šo eh, pirmo ķieģelīt eh, kapitāla tirgus uzbūvē. Es priecājos, ka mums ir izdevies panākt to kā kopīgu sasniegumu. Priecājos ne tikai pēc būtības, bet arī tāpēc, ka šajos grūtajos laikos Es domāju, ka šis piemērs skaidri parāda, ka politiskās grupas Eiropas parlamentā un arī Eiropas institūcijas var lieliski sastrādāties un panākt lielisku rezultātu. Paldies visiem un ar labu nakti! Paldies ziņojuma autoriem. Tātad beidzām debatas un balss balsosim rīt. Nākamā sēde eh, rīt no pulkstens eh, deviņiem. Darba kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā noslēdzām.